būtu uh, pietiekami skaidra vīzija, lai mēs varētu jau saulaicīgi prognozēt uh, šādu situāciju nākotnē. Paldies Kelī kungam, un tagad uzstāsies Balcītis kungs. Pirmās pirmininkē, gerbimi komisijos ir tarybos